So, vielen Dank. Paldies, dāmas un kungi. Okay, ich wäre dankbar, wenn die da Es būtu ļoti pateicīgs, ja preses pārstāvji varētu doties prom. Manuprāt, jums ir pietiekami daudz jau sataisītas bildes. To... Es domāju, ka deputātiem vajadzētu dot iespēju redzēt eh, premjerministru, kā viņš runās. Labi, paldies. Vakardienas senāksmes protokols ir pieejams. Vai jums ir piebildes par eh, protokolu? Protokols ir pieņemts. Dāmas un kungi, Alis Bielicki mēs veicam godribīnē Baltkrievijas eh, priekšsēdētājs